notiks rītdien. Nākamais darba kārtības punkts ir eh, kopīgā diskusija par preču zīmēm, ieteikums otriem lasījumam, deputāta Vikstrēmas kundze par Eiropas Savienības preču zīmi un ieteikums otriem lasījumam par dalību valstu tiesību aktiem attiecībā uz preču zīmēm eh, tās pašas deputātes dokuments. Tātad vispirms es došu vārdu referentei. Vārds Vikstrēmas kundzei jums ir četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Man ir bijusi tā priekšrocība būt par referenti attiecībā uz preču zīmju pakotni kopš 2012. gada pavasara, un es gribētu izmantot iespēju pateikties visiem kolēģiem un personālam gan parlamentā, gan komisijā, tāpat arī no sirds pateikties eh, daudzajām prezidentūrām, kas ir līdzdarbojušās pie šī dokumentu kopuma. Uh, un visvairāk Itālijas un Latvijas prezidentūrām, kas uh, ieguldīja ievērojamu darbu visizšķirīgākajās sarunu kārtās. Bet tagad es gribētu vērst jūs uzmanību uz sasniegto darbā pie šī dokumenta. Uh, Reformas, par kurām tika panākta vienošanās trialogā, nodrošinās to, ka uzņēmumi Eiropā varēs ātrāk un lētāk piekļūt preču zīmēm gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī, vienlaikus neciešot pieņemto lēmumu kvalitātei. Ir optimizētas administratīvās procedūras atbilstīgi labākajām praksēm, un mēs pieredzēsim lielāku nacionālo sistēmu harmonizāciju saskaņā ar labākajām praksēm. Runājot par preču zīmju likumu, mēs esam modernizējuši virkni noteikumu, pielāgojot tos tehnoloģiskajām uh, attīstības tendencēm, tāpat mēs esam uh, atbalstījuši izteiksmes brīvību, ierobežojot tiesību turētāju iespējas sākt juridiskas procedūras pret cilvēkiem, kas izmanto preču zīmes, lai, piemēram, tās parodētu vai izmantotu mākslinieciskā izteiksmē. Un te es gribētu pateikties kolēģim no Zviedrijas, kas bija kopā ar mums, bet vairāk šeit nav. Viņš vērsa mūsu uzmanību uz to. Daudzi no jums uh, es saņēmu vēstules no nevalstiskajām organizācijām par eh, ģenerisko medikamentu situāciju. Es gribētu uzsvērt, ka nekādā gadījumā šie šie tiesība akti nepieļaus uh, ģenērisko medikamentu. Tad, tad nepieļaus nekādas problēmas ar šiem medikamentiem trešajās valstīs. Un es nekad neļaušu tiesību aktam, pie kā es esmu strādājusi, kavēt uh, trešo valstu iedzīvotāju piekļuvi zālēm. Uh, Un šo nostāju atbalsta visa parlamenta sarunvedēja komanda. Mēs šeit esam vienprātīgi un kopā mums ir izdevies ietvert ļoti spēcīgas garantijas. Tāpat ir jānorāda, ka pagātnē radušās problēmas attiecībā uz piekļuvu medikamentiem ir bijušas saistītas ar patentiem, nevis ar preču zīmēm. Runātāji ir izslēgts mikrofons. Have... Tātad turpinot, es lepojos par līdzsvaru, ko mēs panācām cīņā ar organizēto noziedzību un cīņā ar viltotajām precēm vienlaikus aizsargājot uh, likumīgās tirzniecības intereses. Es gribu arī uzsvērt, ka nepastāv sajaukšanas risks starp uh, ģenēriskiem medikamentiem un viltotajiem medikamentiem. Eiropas Preču zīme neapturēs eh, tādus medikamentus, kas nepārkāpj tiesību aktus vai Eiropas Savienības muitas noteikumus. Šie noteikumi ļaus mūsu muitas amatpersonām eh, pārstāt viltotu medikamentu ieplūšanu Eiropā. Mēs arī centīsimies palīdzēt attīstības valstīm ciņā ar organizēto noziedzību kas ir vērsta pret visneaizsargātākajiem no mums. Es pie šīs tēmas vēl atgriezīšos, bet es ar nepacietību gaidu diskusiju par šo jautājumu priekšsēdētāju. Paldies. Tagad es vēlētos mūsu vidū sveikt Bienkovskas kundzi. Komisāri, kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem, lūdzu jums vārds. Paldies priekšsēdētāji, godāmie deputāti. Vispirms es gribētu sirsnīgi pateikties um, Lībe komitejai un apsveikt uh, referenti Cecīliju Vikstrēmu par izcilo un ļoti veiksmīgo darbu strādājot pie preču zīmju reformu pakotnes. Visi ir strādājuši ļoti konstruktīvā garā. Es pati varētu to novērot uh, sarunās. Pēc uh, divu gadu ilgām komplicētām diskusijām pašlaik šīs vienošanās ir sasniegtas. Uh, Protams, eh, šis eh, jautājums ir tīri tehnisks, bet tas ļoti ietekmē Eiropas Savienības konkurētspējas un inovāciju stratēģiju. Šī pakotne veicinās izaugsmi nodrošinot, ka preču zīmju reģistrēšanas sistēma visā Eiropas Savienībā ir daudz pieejamāka un efektīvāka uzņēmumiem. Tātad tiks samazinātas izmaksas, palielināts ātrums, paredzamība un eh, juridiskā noteiktība. Uh, kompromisa pakotnes iegūmi līdz ar to visiem ir labi redzami. Šī pakotne ir um, ievērojams solis uz priekšu eh, preču zīmju sistēmas tālākā modernizācijā Eiropā. Tagad pieminēšu tikai dažus no šiem ieguvumiem. Pirmkārt, uh, Eh, ir panāktas vienošanās par samaksas samazināšanu Eiropas Savienībā, un tas ļaus ietaupīt gandrīz 40%, jo īpaši uzņēmumiem, kas vēlas aizsargāt uh, savas preču zīmes šajā sākotnējā desmitgadu periodā. Otrām kārtām direktīvas reformas nodrošinās vienkāršāko, efektīvāku un uh, reģistrāciju preču zīmēm visās iestādēs Eiropas Savienībā. Tāpat arī ātrākas un eh, vienkāršākas procedūras būs ļoti svarīgas maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas varēs darboties eh, ārpus savas dalībvalsts un eh, kas vēlas aizsargāt savas preču zīmes. Tāpat arī ir jādomā par administratīvajām un uh, anulēšanas procedūrām nacionālajā līmenī, kas ļoti labi parāda mūsu ieguvumus. Preču zīmju īpašniekiem Eiropas Savienībā būs labāki instrumenti, kā cīnīties pret viltotām precēm, jo īpaši tāda, ka šīs preces ir tranzītā Eiropas Savienības teritorijā. Tas ļaus vērsties pret ļaunprātīgu tranzīta ceļu, ceļu izmantošanu un tālāku šādu preču izplatīšanu pasaulē. Vienlaicīgi tiks nodrošinātas uh, Uh, iespējas leģitīmai tirdzniecībai. Reformas nodrošinās modernizētus līkumus un veicinās tiesisko noteiktību. Preču zīmju noteikumi tiks pielāgoti pašreizējai ekonomikai un tiks noteikta arī dažādi ierobežojumi. Attiecībā uz priekšatlases izmantošanu un aģentūru Alikantē kas ir atbildīga par preču zīmju sistēmas administrēšanu, no komisijas puses mēs uzsveram, ka galīgais teksts neatbilst Eiropas Savienības insuālajai pieejai decentralizētām aģentūrām. Neskatoties uz šo trūkumu un neskatoties arī uz to, ka komisijas priekšlikuma attiecībās budžeti nav saglabāti, galīgais regulas teksts būs ievērojams uzlabojums Um, aģentūras uh, pārvaldībā un tālākajā darbībā. Uzskatām, ka šis galīgais kompromiss, kas ir sasniegts, ir ļoti labs, un komisija to apstiprina. Lielas paldies! Lielas paldies, komisārs kundze! Tagad politisko grupu pārstāvi uzstāsies vispirms ETP vārdā. Pavels Svoboda, lūdzu pane předsedající vážená paní komisařko eh, priekšsēdētāja kungs godātā komisārs kundze vispirms vēlos izteikt pateicību visiem kolēģiem no jūri komitejas eh, kas piedalījās eh, šajā darbā jo īpaši vilkstēms kundzei liels paldies ziņotājai preču zīme ir ļoti veiksmīgs projekts bet tagad mēs esam sasnieguši tādas izmaiņas likumdošanā, kā tā var būt radikāli pozitīva ietekme uz tiem, kas izmanto preču zīmes. Esmu arī pārliecināts par to, ka reformai nebūs negatīva um, blakņu citās jomās. Es arī uzskatu, ka šī eh, piedāvātā reforma vienkāršos procedūras samazinās izdevumus. Tas tiešām ir signāls par to, ka mēs konkrēti varam uzlabot savu likumdošanu. došanu Izmaiņas, kas izriet no Lisabonas līguma pieņemšanas, norāda uz to, ka Eiropas Savienības juridiskā sistēma var mainīties un pielāgoties, lai tā kļūtu saprotamāka sabiedrībai. Mēs pilnībā varam atbalstīt piedāvāto reformu. Lielas paldies! Paldies! Un tagad es un D grupas vārdā. Regnārs kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, Dirko komisārs kundze. Eiropas Savienības tirgus preču zīmju aizsardzes pakotne ir būtisks instruments cīņā pret produktu viltošanu. Palīdzot ar šādas regulējuma palīdzību, mēs nodrošinām to, cerams, ka nebūs preču pirātismu. Šobrīd pašreizējā sistēma darbojas tā diezgan labi, taču jaunie atjauninājumu uzlabo šo sistēmu un cerams, ka arī tas veicinās izaugsmu un inovācijas, kā tas ir paredzēts. Un kādi ir šie jauninājumi? Tiek samazināts e, nodevas, labāk saskaņoti tirgi un nacionālās iestādes, kā arī vienkāršot procedūru, kā var reģistrē, reģistrēt ēs preču zīmu. Un Vikstrēms kundze to jau pieminēja Man būtiski šajā pakotnē ir tas, ka varam nodrošināt to, ka arī ģeneriskās zāles turpmāk attīstības valstīs būs pieejams. Veselība ir tik ļoti svarīga, ja viena tiesība norma, kuru pieņemam šajā jomā, tā ir jānodrošina tas, ka ģeneriskās zāles tiešām tiek uh, nodrošināts attīstības valstīs. Vēl gribu pieminēt arī brīvās e, izpausmes tiesības, kā parodija un tā tālāk, ko nevarēs ierobežot. Paldies! Paldies! No goja grupas Maštalks kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Dargie kolēģi! Cecīlija! Eiropas Savienības prečuzīmes mērķis ir nošķirt produktus un pakalpojumus, sagatavot vadlīnijas mums patērētājiem, lai mēs varētu attiecīgi izvēlēties preces un pakalpojumus. Eiropas aizsardzības sistēmas darbojas vienlaiks ar nacionālām protekcionistu sistēmas sistēmām, un šīs sistēmas nebūs konkurējoši, tas vien otru papildinās. Tādējādi mums būs labāks instruments, kā cīnīties pret pirātiskiem viltotiem izstrādājumiem. Un šīs preču zīmes pievienotā vērtība ir tāda, ka pateicoties šai vienai reģistrācijai šādu preču zīmi var tik nodrošināt visā Eiropas Savienībā tas, ka pastāv šāda Eiropas likumdošana, nevis 28 atsevišķi likumi, nodrošina lielāku tiesisko skaidrību, kā arī zemākas izmaksas un mazākus tiesu sistēmas noslogojumu. Tādēļ produkti arī kļūst daudz uh, lētāki. Es priecājos, ka mums izdevās tikt galā ar dažādiem pretrunīgiem jautājumiem, tāpat arī priecājos par sadarbību ar visiem ēnu referentiem. Vēlos pateikties tev, Cecīlija, par uh, lieliski paveikto darbu. Un priecīgs Ziemassvētku visiem. Paldies. No zaļajiem nākamais runātājs Maks Andersons. Lūdzu. Eh, tacka rapportören. Paldies! Sākumā vēlos pateikties referentē Vikstrēms kundzei, kā arī pārējiem ēnu referentiem. Šī bija pirmais dokuments, kurā piedalījos triologā un ceru, ka arī varēju daudz ko iemācīties. Šis darbs tiešām bija ļoti aizraujošs. Ir ļoti daudz labu lietu šajā ziņojumā. Sistēma tiek vienkāršota kļūst daudz elastīgāka, slaidāka. Daļai ir atrisināta arī tāda problēma, kā mēs uh, varam ietaupīt, nepiešķirot dažādas atsevišķas preču zīmes, bet tad mums vēl ir jautājums, kā viedokļu brīvība un gen generiskie medikamenti. Mums zaļajiem šie bija paši būtiskākie jautājumi runāt par tieši uh, ģeneriskajiem medikamentiem, šeit nesmu tik pārliecināts kā pārējie runātāji par to, kā mēs esam sasnieguši savu mērķi. Mēs ļoti daudz laika pavadījām pie šī jautājuma un cīnījāmies pret padomi, taču pastāv bāžas pilsoniskajā sabiedrībā. Un piemēram, dzirdēju no ārstiem bez robežas un citiem par tādas bažas, ka šeit tiesības izmantot ģeneriskos medikamentus nav nodrošināts pienācīgi. Pastāv risks, ka šādi medikamenti tiks bloķēti, un tas nebūtu pareizais ceļš. Mēs centāmies šo risku samazināt, taču no zaļo puses varam teikt, ka diemžēl nepanācām tik daudz, cik gribējām. Varam teikt, ka mēs darījām visu labāko, iespējamāko, zaļie balsos nē, jo tas mums ir būtiskākais jautājums - ģeneriskie medikamenti. Paldies! No ETD grupas Laura Ferrāra, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, es arī vēlētos. Uh, No sākuma pateikties referentei, paldies Vikstēms kundzei par ieguldīto darbu, pateicos arī ēnu referentiem. E, šīs jautājums ir ļoti svarīgs Eiropas e, produktīvai sistēmai, vēl jo vairāk tas ir aktuāli arī nacionālām sistēmām, piemēram, Itālijas sistēmā, kur e, šis made in ražots nozīmē garantiju preču pakalpojumu kvalitāti attiecībā uz Eiropas preču zīmi. Uh, Eh, protams, eh, tur ir arī problemātiski aspekti, piemēram, nožēlojam to, ka nav iekļūts fair use, eh, vienlīdzīgi izmantošanas klauzula, kas plašāk arī ļaut izmantot ekskluzīvās tiesības, izmantot šo preču zīmi. Tas saistīts arī ar mākslinieku brīvu izpausmes iespēju, bet, nu, arī priecīgi esam par apsvērumu punktu, kur te garantēts pamat brīvības, jo īpaši arī vārda brīvība. Uh, Tad arī apsveicam to, ka ir iekļauti nosacījumi attiecībā uz ģenētiskajiem uh, pro, uh, medicīnas produktiem, ir jācīnās arī uh, pret kontrabandas medikamentiem, kas nodara kaitējumu pilsoņu veselībai. Liels paldies Perāras kundzei. Tagad vārds Tadeuž Zviefka kungam lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji, uh, gudatā komisārs kundze kolēģi. Darbs pie šīs lielās reformas uh, um, aizņem gandrīz trīs gadus. Uh, jūri komiteja, kolēģi no citām komitejām strādā pie šī teksta, lai ieviestu nepieciešamās izmaiņas, lai aizsargātu preču zīmes Eiropas Savienībā. Uh, Mums šeit ir jāpateik Cecilijai Vilkstrēmai, kas nepārtraukti cīnījās, lai e, izstrādātu caurskatāmākus, skaidrākus nosacījumus un principus kas būtu simtprocentīgi skaidri galvenokārt jau lietotājiem. Mēs runājam šeit par tiešām īstu veiksmes stāstu. Mēs runājam, piemēram, par zālēm, kuras uh, ir viltotas, bet ir arī citi jautājumi, kas ir saistīti ar vieglāku preču reģistru. Uh, pre, arī preču zīmju reģistra caurspīdīgums procedūru, mm, raitāka norise. Šiem kopīgajiem principiem ir jābūt efektīviem praksē, jo, ja tie nav efektīvi, tad šis panākums nebūs tik pilnīgs. Nosacījumi tekstā, kas tagad arī ļauj uh, izvērst ciešāku sadarbību, piemēram, starp iestādēm, kas ir atbildīgas par uh, patentiem. Dažādās dalību valstīs būs arī labāka sadarbība ar Eiropa zaļa aģentūru sistēma, izveido, uh, teiks, izveido jaunu preču zīmju sistēmu, priekšsētāja kungs, komisārs kundze. Mēs arī noslēdzam darbu tagad pie uh, mm, komerc noslēpumiem, pie autortiesībām. Tas viss ir īpaši svarīgi. Konteksts ir ļoti sarežģīts un ar jūsu atļauju priekšsēdāju kungs vēl viena lieta. Formālā viedokļa ir nepieņēmami tas, ka tad, kad mēs jau zinām ļoti ilgi, ka 19. jūrī komitejai bija jāsatiekas, lai nu, noturētu viedokļu apmaiņu ar Juros kundzu, tad plenāra sēdzis plānošana to nav ņēmusi vērā. Tagad notiek paralēli šīs debates ar viedokļu apmaiņu Juri komitejā. Ar Juros kundzu lūdzu dariet visu, lai tas neatkārtotos. Paldies! Priekšsēdētājs jūs gandrīz par minūti ilgāk runājat nekā. Jums atvēlētais laiks, lūdzu, nekad es to neatkārtojiet. Es nosūtīšu arī jūsu izteikto uh, komentāru un piezīmi atbildīgajām personām un informāciju tagad visiem kolēģiem, poļiem un ungāriem. Uh, kādu laiku atpakaļ arī ir saņēmusi ba sīvišu basketbola spēles rezultātus un ir uzvarējis Poliju. Un tagad vārds Negrēsku kungam, sociāldemokrātu vārdā. Paldies! Šī jaunā preču zīmes sistēma nodrošinās to, ka sistēma darbosies daudz labāk un nodrošinās to, ka pirātiski produkti un viltot produkti tiks labāk apkaroti. Šādi produkti starptautiskā tirniecībā rada lielus zaudējumus un kaitē arī mūsu gala lietotājiem. Taču šeit runa ir arī par veselību, par pamatiesību aizsardzību un tā tālāk. Vienlaiks mēs vēlamies samazināt birokrātiju, nodrošināt lielāku efektivitāti un vēlamies samazināt izmaksas. Jaunā regula nodrošinās to, ka būs iespējama labāka koordinācija saistībā ar tranzītu produktiem. Visi gūs no tā labumu. Mēs panāksim labāku līdzsvaru iekasējot nodevas, un tas viss uh, nodrošinās labāku sistēmas darbību. Manā valstī ir tā, ka patērētāji bieži vien tiek maldināti ar dažādiem viltotiem produktiem, tādēļ ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība īstenotu informēšanas uh, kampaņas uh, patērētājiem, kā arī uzņēmumiem MVU, lai MVU daudz uzņēmumu lielu uzņēmumu preču zīmes tiktu labāk aizsargāts. Mums ir nepieciešama efektīva preču zīmju sistēma. Tas nodrošinās augstāku konkurētspēju Eiropas Savienībā un novetīs pie tā, ka situācija uzlabosies visās valstīs. Liels paldies! Nākamais runātājs. Negrešu kungs. Džambātskī kungs, paldies! Tātad tas bija rokas bumbas spēles rezultāts, ko paziņoja priekšsēdētājs, nevis basketbola. Eh, es vēlos apsveikt eh, ziņu referenti Viksēmas kundzi un arī citus kolēģus par ļoti labi paveikto darbu. Mēs esam ļoti priecīgi par sasniegto rezultātu, bet mums ir vienas bāžas attiecībā uz atsaucu uz Eiropas Savienības budžetu. Uh, Eiropas Savienības budžeta atvēlētie līdzekļi, lai cīnītos pret pārkāpumiem intelektuālo tiesību jomā. Šeit ir ļoti svarīgi izmantot atbilstīgas, jo Eiropas Savienības budžetu uh, šo naudu mēs varētu izmantot, lai cīnītos pret viltotajām precēm, bet, nu, nacionālā līmenī šai sakarā var pieņemt vislabāko, adekvātāko um, lēmumu. Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Vārds Bogovič kungam. Uh, hvala za besedo. Čestitke Poljakinjam, ki postajo. Paldies par vārdu. Un paldies arī par to, ka polijas preču zīmes varēs turpināt saglabāt savu spēku. Paldies referentei. Jūs risināt ļoti sarežģīts jautājums par viltošanu un arī dzen, tajā pašā laikā norādāt to, cik svarīgi ir konkurence un procedūras vienkāršošana, ko nav viegli panākt. Un, uh, Mm, no vienas puses ir grūti notvert eh, viltotājus un to, tajā pašā laikā vienkāršot procedūras. Un es uzskatu, ka labāka mm, pieeja mazos, maziem un vidējiem uzņēmumiem nozīmē, ka eh, labāka attieksme tiktu nodrošināta pret tiem, kas eh, palīdz izaugsmai un attīstībai Eiropā. Un es uzskatu, ka šis ziņojums, kas ir guvis atbalstu, uh, būs arī ļoti laba preču zīme Eiropas parlamentam un Eiropai. Okay, uh, deputy Notis Marijas. Marijas kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Preču zīmju aizsardzības sistēmu uh, padarīšanu vienkār, par vienkāršāku un elastīgāku nodrošinātu to, ka mm, eh, patērētāji varētu piekļūt tam, eh, kas tiem ir nepieciešams, un mm, ir eh, nepieciešama līdzīga aizsardzība visās 28 dalību valstīs, un līdz ar to ir jāsaglabā nacionālās mm, preču zīmju aizsardzības sistēmas. Tas nozīmē, ka uh, Mm, nepieciešams nodrošināt labu sasaistis un sadarbību starp Eiropas un nacionālajiem sistēmām. Ir jābūt eh, tiesiskai paļau, paļāvībai un eh, drošībai. Un eh, tā tam jābūt arī brīžos, kad tiek izmantotas identiskas preču zīmes identiskiem produktiem un precēm. Un jo īpaši ir jādomā par MVU, kurus smagi skāra uh, krīze un ekonomikas samazinājums. Efharisto. Eh, um, uh, eh, Mr. Jakovčič. Paldies, Jakovčiča kungs. Lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdātāji. Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību problēmai, kas drīz parādīsies proti. Nu, mēs pieņemsim eh, nepieciešamos lēmumus bioloģiskās lauksaimniecības jomā, un mēs būsim tādā situācijā, kurā mūsu Eiropas preču zīme ar zvaigznēm, kas tiks piešķirts bioloģiskajiem produktiem, ka tā, ka tai būs atšķirīgas pozīcijas atšķirīgu preču gadījumā, un šī zīme nenozīmē ka produkts ir bioloģisks ikvienā valstī, jo pesticīdu daudzums vienā ābolā var atšķirties valstīs, bet tajā pašā laikā preču zīme būs viena un tā pati, kas apliecinās to, ka šis uh, produkts ir uh, identisks un tas maldinās patērētāju. Mēs zinām, kāds ir bioloģiskais tirgus un tā raksturs. E, e, Tagad Eiropas komisijai vārds Bņenkovskas kundze. Lielas paldies priekšsādātāji. Es ļoti rūpīgi ieklausījos e, komentāros un izteikumos. Es vēlētos jums pateikties par ieguldījumu debatēs, un noslēgumā es vēlētos uzsvērt dažus svarīgākos aspektus. Vispirms ir acīm redzam, ka preču mm, zīme ir ļoti svarīgs ieguldījums ekonomiskajam sniegumam un industrijai Eiropas Savienībā, un ir jāmodernizē un jāstiprina eh, satvars šajā jomā, tas veicinās uzņēmumu konkurenci, kas ir ļoti labi Eiropai. Tāpat eh, mums ir jācīnās pret eh, viltojumiem. Tas ir izšķirīgi, lai varētu samazināt mm, to ietekmi uz veselību, uz drošību un izaugsmu. Es vēlētos arī uzsvērt, mm, tas ir ļoti svarīgi to ievērot, kā e, kompromiss attiecas uz preču zīmēm, ka tā nav, sai, tā nav saistība ar patentiem, ģeneriskajām zālēm un tam līdzīgi, bet mm, tiek nodrošinātas drošības garantijas ģenērisko zāļu mm, tirzniecībai pa Eiropas Savienības ietvaros. Dažas to atsaucās, un es vēlētos komentēt šo pakotni. Mm, un vēlos arī uzklausīt Eiropas parlamenta viedokli, jo tas sūtīs ļoti spēcīgu signālu par spēju reformēt ļoti svarīgas jomas. Tajā pašā laikā man ir jāatgādina tas, ka e, tajā pašā laikā tiek stimulētas inovācijas un izaugsme. Liels paldies! E, liels paldies, komisārs Kunze! Un tagad ir laiks noslēgt mūsu debatas. Referentes kundze Cecīlija Vilkstroma lūdzu. Uh, Paldies priekšsēdētāji. Es pieminēšu dažus uh, jautājumus, kas saistās ar pārvaldību un finansēm. Uh, Parlamentām ir izdevies gūt vairākas svarīgas uzvaras šeit. Caurdzamība ir palielināta visās uh, Mm, jomās, un Eiropas parlamentam būs arī mm, sava vieta aģentūras valdē. Un aģentūra pirms tam tika saukta kā iekšējā tirgus mm, harmonizācijas aģentūra OIHIM, e un tagad tā tiks saukta Eiropas intelekt, autortiesību o, bīrojas. IOEIPO, e, un mēs e, esam centušies samazināt izmaksas, pēc iespējas mazāk ietekmējot nacionālās e, sistēmas, un arī palielinājuši finansējumu sadarbības programmām starp Eiropas Savienības aģentūru un nacionālajām aģentūrām, un līdz ar to būs tāda maiga harmonizācija un tiks veiktas uh, spēju um, stiprināšana. Un līdz ar to tas būs tāds spēcīgs fails, kas um, ieiet noslēguma fāzē un uh, Es jau gādu gaitā esmu teikusi, ka te nav runa par revolūciju, bet par modernizāciju, kas ir eh, nepieciešama attiecībā uz pastāvošo Eiropas Savienības preču zīmju sistēmu. Esmu pārliecināta par to, ka eh, šis dosie, šis fails, uh, novedīs pie mm, spēcīgākas izaugsmas un Eiropas Savienības labklājības un mūsu kopīgā mērķa, kas tik ļoti nepieciešams mūsdienās. Un es uzticos kolēģiem, kas atbalsta vienošanos, kas esam sasnieguši, un es pateicos jums visiem vēlreiz par atbalstu un arī par ļoti auglīgo un reizēm dzīvīgo darbu tieši diskusijās pie šī faila. Es vēlu jums visu to labāko. Paldies! Pani poseł sprawozdawcy. E... Paldies, eh, referents kundze, vēlos pateikties visiem iesaistītajiem, arī komisārs kundzei. Ar šo es noslēdzu debats par šo punktu un balsosim rītdien. Nākamais darba kārtībā mums ir komisijas paziņojums par terorismu upuru aizsardzību. Tagad došu vārdu Eiropas komisijai un Vienkovsks.